pie īsa tālāko ziņām izklāsta. Pirmais ziņojums ir Lunačekas kundze ziņojums - homofobija un ar dzimumu orientāciju un dzimumu identitāti saistīta diskriminācija. Vispirms lūdzu uzstāties referenti. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs, dāmas un kungi. Es negluži biju gaidījusi tik eh, masīvu ēpastu pieplūdi manā pastkastī. Jūs zināt, cik daudz tas bija vairāk par 40 tūkstošiem, un tur bija vienkārši rakstīt, nē, Luna Čekai. Manā eh, tīmekļa vietnē arī uzdarbojās eh, hakeri, nu es nezinu, kas tie bija, varbūt tās bija vienkārši tāds sagadīšanās. Šāda pretestība ziņojumam, kas būtībā runā par uh, cilvēku tiesībām mīlēt un dzīvot bez bailēm. Ko tādu, tādu pretestības negaidīt. Tāpēc es vēlos savu prezentāciju šim ziņām sākt uzrunājot tos šajā parlamenta telpā, kas eh, ir vērsti pret šo ziņām. Vēlos jums uzdot jautājumu. Vai jūs vēlētos, lai jūsu māsa vai brālis, dēls vai meita baidītos rokās sadavušies iet pa ielu? Vai jūs vēlētos, lai viņi baidītos saviem darba kolēģiem pirmdienas rītā pastāstīt, uh, ar ko viņi gāja uz kino svētdien vakarā. Vai jūs vēlaties, lai kāds no jūsu draugiem baidītos jums paziņot, ka viņš vai viņa ir, eh, ka viņš ir iemīlējis vīrietī vai viņa ir iemīlējusies sieviete? Es domāju, nē. Es domāju, jūs tiem draugiem teiktu, lūdzu, runā ar mani, kāpēc tu baidies? Jūs zināt, tieši par to arī runa šai ziņojumā. Tā mērķis ir nodrošināt, ka eh, lēzbietis un geji, transseksuāli un biseksuāli Eiropas Savienībā var dzīvot savu dzīvi bez bailēm, bez diskriminācijas, ka viņi tiek eh, pieņemti gan privāti, gan eh, savās darba vietās kā Eiropas Savienības pilsoņi. Un te nav runa par kaut, kādiem, par kaut kādām īpašām tiesībām, kā tiek minēts tajos ēpastos, kurus daudz uplā skaitā saņem es vai jūs citi. Nē, kolēģi, te nav runa par īpašām tiesībām, par privilēģiem. Nemaz ne. Šis ziņojums neaicina piešķirt īpašas tiesības. Un vēlos, mēs izaicinājumu katram šai telpā. Uh, Nosauciet vismaz vienas tiesības, kas minē šai ziņojumā, kas piešķir kaut kādas privilēģijas eh, LGBT cilvēkiem. Tāds privilēģijas, kur citi diskriminētie, eh, kā Romi, piemēram, nevarētu baudīt. Tiesības mācīties skolā bez ņirgāšanās, tiesības netikt uzskatītam par mentāli, par garīgu slimību vai par uh, Eh, tiesības netikt atlaistam no darba, tāpēc vien, ka jums ir tāda vai citāda orientācija. Kolēģi, mēs taču cīnāmies pret diskrimināciju attiecībā pret romiem vai pret invalīdiem. Eiropas parlaments jau desmitkārt Eiropas komisija ir lūdzis sagatavot ceļa kārtu pret homofobiju un LGBT cilvēku diskrimināciju. Komisija to vēl nav izdarījusi, tāpēc Libe komiteja pieņēma lēmumu un pieprasīta šādu darbību, jo mēs zinām, ka situācija ir smaga. Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra savā ziņojumā ir paziņojusi, ka no 93 tūkstošiem respondēju 60% baidās roku rokā iet pa ielu pār par 3% tiek diskriminēta, un katrs ceturtais eh, pēdējo piecu gadu laikā ir piedzīvojis eh, uzbrukumus. Šī ir homofobija, dāmas un kungi, un to Eiropā vairs nedrīkst pieļaut. Tik daudz no mums - lesbietes, geji, eh, transseksuāļi un citi pārāk ilgu laiku ir dzīvojuši bailēs, un manā ziņojumā minēts, jums ir jārīkojas Un te nav runa par to, ka mēs eh, kaut ko diktētu dalībvalstī vai spriestu tām rīkoties. Eh, te nav runa par dalībvalsts kompetenču eh, pārkāpšanu. Piektajā pantā visām skaidrs sacīs, ka šai visaptvarošai politikai ir jāaizsargā dalībvalstu un aģentūru kompetence, taču mums ir jārīkojas. Šis ziņojums saka šai komisijai un nākošai komisijai un arī mums šajā vēlēšanu periodā saka to, ka mums ir jāstrādā, lai apkarot bailes, lai nodrošinātu, ka tie cilvēki, par kuriem, pret kurus izsmēja vai kuriem uzbruk, dotos uz policiju, lai policija saprastu, par ko ir runa, un lai viņi atkal ne, šie cilvēki nepiedzīvotu tādu pašu attieksmi. Piemēram, skolās dalībvalstis varētu apmainīties ar labāko pieredzi. Uh, runājot par to faktu, ka LGBT ģimenes pastāv un arī lesbiešu un, lesbiešu un geju pastāv šajā kontinentā. Paldies! Paldies, turpiem priekšsēdētāji! Kā varat iedomāties, ir daudzi kolēģi ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Došu jums visiem vārdu, taču vairāk runātāju sarakstā neiekļaušu. Sākšu ar Zaborskas kundzi. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisār správa pani lunacek tak ako to už aj pred chvíľočkou povedala e, rozdeľuje verejnú mienku v členských štátoch a myslím si že pri hlasovaní Lunačeks kundze vēršas e, pret publisko viedokli dalībvalstīs. Nu, mēs redzēsim balsošanā rīt, ka arī šeit viedokļi būs dažādi. Es atbalstīšu pirmo grozījumu balsojot rīt, tas ir alternatīvs. Uh, risinājums. Es jūtu, ka mani vēlētāji to arī atbalstīt. Es atbalstu Eiropas Savienības pamatiesību doktrīnu. Es atbalstīšu uh, šo sadarbību starp uh, visām um, es institūcijām, lai nodrošinātu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem pamatiesību ievērošanu. Es vienmēr esmu par to. Uzskatu, ka jābūt līdzsvaram starp iespējām baudīt, dzīvot un, un pamatiesību ievērot. Kašman kungs, lūdzu. Paldies. Mēs šeit nerunājam par LGBTI cilvēkiem lielāku tiesību piešķiršanu. Šeit ir runa par eh, kvalitāti. Mums jārespektē šie cilvēki, bet un civilizētā eh, sabiedrībā eh, ir tā, ka 28 valstis ir atpalikušas un neciena šo cilvēku tiesības. Mums ir jācīnās pret diskrimināciju, tolerants trūkums ir šausminoši 21. gadsimtā. Kāpēc gan LGBTI cilvēkiem nevarētu piešķirt tādas pašas tiesības, kā visiem pāriem? Nekādas preferences, bet tieši tādas pašas kā visiem citiem. Uh, mani vēlētāji uzskata, ka man jābūt principiālam un jābūt drosmīgam un jādara tas, kas ir jādara. Un tāpēc es atbalstīšu Lomačekas ziņojumu. Mēs esam civilizēta un vienlīdzīga sabiedrība vai ne tā, un tāpēc es aicinātu parlamentu necīnīties pret to, kas ir izcīnīts galu galā, ka mums ir jāturpina atbalstīt un cīnīties tālāk. Paldies. Šeit ir nākamais runātājs Bilbao kundze. Gracias, prezidenta. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šo ceļvedi kur galvenais ir visu Eiropas eh, pilsoņu tiesība aizsardzība, tīpaši to, kur tiesības ir apdraudēts, LGBTI iedzīvotāji izjūt agresiju, 50% gadījumu agresijas izpausmes ir bijušas vardarbīgas un tikai atsevišķos gadījumos aizsardzību sniedz pilnvērtīgi policija. Cilvēkiem ir jāizjūt aizsardzība, un Eiropas institūcijām ir jābūt vadošām, tām ir jārāda piemērs šai ziņā. Mums ir jādzīvo tā, lai LGBT personas nejustos diskriminētas nevajadzētu likt cietumos cilvēks, bet drīzāk jāliek viņiem justies tā brīvi. Mums ir jāaizsargā visādas brīvības izpausmes formas, jo pretējā gadījumā arī mūsu brīvība tiks ierobežota. Paldies, Bilbao kundzei. Sījā prezidente, komisārio, me alegro, ka... Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Ir lieliski, ļoti ka šis ziņojums tiek skatīts parlamentā, lai mēs varētu cīnīties pret homofobiju un agresiju pret cilvēkiem dēļ dzimuma orientācijas vai dzimuma identitātes. Ir jācīnās pret LGBTI personu diskrimināciju, jāatbalsta viņu tiesības, atsevišķās valstīs, piemēram, Portugālē, tiesības šobrīd tiek diskutētas un par to balso, bet nevajadzētu tikai balsot, vajadzētu izdarīt tā, lai cilvēki izjūt patiešām šīs tiesības. Tāpēc šis ziņojums ļoti svarīgs. Šeit ir reglamenta jautājums. Morvai kundze vai reglamenta jautājums? Can you explain your... Vai jūs varētu lūdzu paskaidrot? Es tieši to daru priekšsēdētājs kundze, zilo kartiņus pacēl. Kāda ir jūsu politika? Kas mums reglamentā rakstīts par zilo kartīti? Pirms diviem runātājiem es pacēlu zilo kartīti, jūs redzējāt, ka es pacēlusi bijušo kartīti, arī jūs palīgi to redzējāt, jūs pilnībā ignorējāt šo manu žestu priekšsēdētā. Jā, es jau skaidroju iepriekš un arī tagad teikšu atkārtošu, ka, ka um, mums nebūs vairs brīvā mikrofona runātāja, jo es jau par to runāju un arī nepieņemšu zilās kartītes jautājumu. Jūs lūdzāt vārdu brīvā mikrofonā, bet es neļaušu nekādas zilās kartītes šajā debatē, jo laika mums nav. Kelī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par šo jautājumu ne jau pirmo reizi, droši vien arī pēdējā reize šī nebūs. Ļoti bieži ceturtdienās mēs runājam par notikumiem dažādās citās valstīs, runājam par to, kā cilvēki attiec pret šo tematu Krievijā vai Āfrikā, un mums ir tiesības par to runāt, tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs dodam vienādu līdztiesību pilnīgi visiem. Un, kā jau teica Kašman kungs, tas ir visiem vienāds šīs tiesības visās valstīs. Mums ir jārespektē šie cilvēki. Es esmu sportists un es esmu ļoti. Uh, priecīgs, ka ļoti daudzi sportisti ir izteikušies par šo tēmu, izteikušies nesen, mēs to visu pieņemam. Un mums ir lēnā garā jāturpina strādāt pie šī jautājuma, lai pilnīgi vienlīdzīgi būtu visi cilvēki. Paldies! Kornelijāns, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribēju pateikties Ulrikai par drosmīgo ziņojumu. Tas nāk īstajā brīdī un e, pierāda, ka cilvēktiesības nav kaut kas īpašs un ekskluzīvs. Cilvēktiesības nozīmē to, ka viss ir vienlīdzīgi. Ja parlaments vēlas patiešām kaut ko izdarīt civilizācijas labā, tad tas e, varētu notikt tieši šajā līmenī. Ir cilvēki, kas uh, dzīvo savādāk, kas dzīvo, piemēram, divi vīrieši, kas dzīvo kopā, divas sievietes, kas dzīvo kopā, viņus ir jāpārtrauc diskriminēt. Es esmu par šo ziņojumu, jo tur ir nopelta naida kurināšana. Es atbalstu šo ziņojumu, jo tur ir pieprasīta līdztiesība reālajā dzīvē. Un tur ir arī atspoguļot tādas situācijas, kādas ir sastopams ikdienas dzīvē un ka nevajag apšaubīt uh, cilvēkus, kas ir izvēlušies dzīvot ar savu dzimumu partneri. Un jādomā par cilvēku cieņu, un uh, tas ir galvenais princips, kas mums jāievēro. Liels paldies, un mēs turpināsim cīnīties. Paldies, priekšsēdētāji neviens šajā zālē neatbalstītu nekāda veida diskrimināciju. Par to es esmu pārliecināts. Un šeit mēs varētu atbalstīt arī pozitīvo diskrimināciju, lai arī pozitīva, tomēr šāda diskriminācija arī nav pieņemama. Es domāju, ka Mums nevajadzētu piešķirt LGBTI personām īpašas kaut kādas tiesības, nu, jānodrošina vienlīdzīga attieksme, vienlīdzīga um, nediskriminējuša attieksme, ne pozitīva, ne negatīva. Tas pienākās pilnīgi visiem cilvēkiem. Komisijai ir jāizstrādā priekšlikumi. Uh, kas ļautu arī atzīt homoseksuāļu laulības. Šeit mums ir dažādas tradīcijas, dažādas uh, valstis domā dažādi šajā jautājumā, tomēr vajadzētu harmonizēt šo lietu. Vienlīdzība ir ļoti svarīga. Vienlīdzīgs, tas nozīmē pilnīgi vienāds, vienāda attieksme. Un Mums ir arī alternatīvie priekšlikumi, kas atbalstītu arī citu personu, tikai homoseksuāļu tiesības. Paldies, Mecels kundze. Paldies. Šis ziņojums sūta svarīgu vēstījumu mūsu sabiedrībā, ka diskriminācija pret LGBTI cilvēkiem nav pieņemama. Un Es arī strādāju pie šīs tēmas kopā ar Lunčeks kundz. Mēs e, arī centāmies rast līdzsvarots formulējumus, e, kas ļautu mums lepoties ar mūsu darbu. Šajā ziņojumā ir arī ievērota subsidiaritāte, un šeit nav pretrunas ar dalībvalstu likumdošanas kompetencēm. Dalībvalstīm joprojām tiek saglabātas tiesības pieņemt savus likumus. Kas nav šajā ziņojumā? Šajā ziņojumā nav piedāvāt nekādi jauni likumi, un nevienai valstī nebūs tagad pienākums nākt klajā ar kādiem tiesību aktiem ģimenes joma. Uh, un nedrīkst diskriminēt pret eh, nevienu personu. Mēs eh, dzīvojam, kā mēs dzīvojam, un mēs ceram, ka līdz ar to šis solis novedīs pie lielākas vienlīdzības starp visiem. visiem. Un mm, tad, tad nediskriminēt, un mēs aicinām komisiju ievies ceļa karti. Uh, kas apkarotu dzimumu orientāciju un, dzim, un dzimumu identitāti un apkarotu dzim, diskrimināciju šai ziņā, lai nebūtu homofobijas. Es aicinātu visus atbalstīt šo. Borselīno kundze. Borselīno. Borselīno kundze. Viņa nav zālē. Tomsen kundze. Paldies! priekšsēdētāji. Mūsu Eiropas sadarbība pamatojas uz brīvību, demokrātiju, vienlīdzības principiem, tomēr ir pētījumi, kas norāda, ka homoseksuāļi Eiropā tiek pakļauti vardarbībai un agresijai Ļoti bieži publiski tiek vērsta agresija pret šādiem cilvēkiem. Tagad ir jāuzņemas komisijiem padomēji arī atbildība no savas puses, lai apkarot pilnīgi visas diskriminācijas formas. Mēs esam aicinājuši daudzkārtīgi jau rakstīt likumdošanas aktus homopo, homopolvijas apkarošanai, un tagad es aicinātu komisijas strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai izveidot jaunu rīcības plānu vai ceļvedi, kur būtu ierakstīts jauns iniciatīvas un komisija jādara tā, lai dalība valsts eh, jau izpilda esošās likumdošanas normas, un esmu pārliecināta, ka rīt parlaments balsos pār atbalstot fundamentālās vērtības un ne, nerīkosies kā viduslaiko aprobežoti cilvēki. Morai kundze. Eh, paldies. Es gribētu jums pateikties šajā debatē jau daudzi cilvēki runājoši un daudzi teica, ka Eiropas Savienība ir brīvības, vienlīdzības telpa. Tika teikts, ka Eiropas Savienība ir telpa, kur tiek veikta cīņa pret diskrimināciju. Tāds ir mūsu idejas un varbūt ka visi tā domā vārdos, tomēr praksē ir pilnībā pretēja jo īpaši šeit es varētu pieminēt daudz dalību valstu iedzīvotājs, un nav taisnība, ka Eiropas Savienībā nav diskriminācijas, nav taisnība, ka Eiropas Savienība vienmēr mums rāda ceļu, kā cīnīties pret diskrimināciju. Ir, piemēram, sievietes, kas strādā uh, multinacionālos uzņēmos, kaut vai Lunačekas kundzes valstī ir arī cilvēki, kas strādā uh, un salīdzinām šos cilvēkus ar tiem, kas strādā to pašu Vācija. Mēs redzam, ka cilvēki Vācijā par šo pašu darbu saņem desmit vai piecas reizes lielāku atalgojumu un labāk arī tiek aizsargāti. Lūk, tādā veidā mēs cīnāmies pret diskrimināciju Eiropas Savienībā. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji Arī man ir pienākošie e-pasti, eh, kuri teiks, ka šis ziņojums ir uzbrukums vārda brīvībai, jo te ir nosodīta homofobija. Tas ir ironiski. Īrijā šobrīd notiek eh, patiesi uzbrukumi vārda brīvībai. Eh, nacionālais Eh, Raisacījies ir sodījuši Nīla kungu eh, par homofobijas pieminēšanu un vēl ir 25 eh, tūkstoši māciņu eiro bija jāsamaksā kā sots, tāpēc, ka bija diskriminējuši pazi, paziņojumi. Tas viss ir saistībā ar referendumu par vienzimumu laulībām un kad Voters teica, ka geju laulības ir satīra, tad tā ir homofobija. Uh, tad uh, Jaunija institūts veda kampaņas pret geju laulībām, tāpēc, ka tās ir geju laulības, uh, tad tas ir homofobija. Roris un Nīls teica, ka, ka šiem cilvēkiem būtu jāizvācās ārā no mūsu dzīves. Paldies Merfī kungam, Paskas kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, mūsu sabiedrība balstās uz cilvēciskās cieņas, brīvības, vienlīdzības vērtībām. Arī cilvēktiesību cienīšana ir ļoti nozīmīga. Manas valsts pilsoņi cenšas respektēt šīs tiesības, bet uh, pašā centrā ir dabiskā ģimene, kas strādā un uztur savu ģimeni, tomēr respektē arī brīvību un demokrātiju. Ģimene uh, ir lepna par savām tradīcijām un neizjūt vajadzību kādu diskriminēt, nav homofobijas. Tāpēc es gribētu teikt Lunačekas kundzei, ka jūsu ziņumā nav rakstīts par manu valsti. Paldies. Stīra kungs. Kršanski demokrāti, naravno da se zalažem za... Priekšsēdētājs kundze, ka es esmu kristīgas demokrāts un tāpēc es atbalstu arī jebkuras personas cienīšanu. Mums nedrīkstētu homofobiju paciest. Tomēr kolēģis no Spānijas kritizē laulību referendumu Horvātijā, kur viena trešdaļa balsotāju atbalstīja šādu konstitucionālo laulību definīciju. Uh, vai tiešām mēs gribam aizsargāt brīvības, vai arī gribam atvērt kaut kādus ideoloģiskos konfliktus pirms Eiropas parlamenta vēlēšana. Jo eh, caur Eiropas parlamentu lēmumiem jūs nevarēsiet mainīt konstitūciju Horvātijā un pantu par laulībām kur nav nekāds apdraudējums. Un pat Romas pāvests ir atbalstījis šo mūsu konstitucionālo laulību definīciju un geju uh, žurnāli nu, ir nosaukuši viņu par gada cilvēku, tāpēc mums nevajadzētu diskutēt par to. Paldies, un Borsan kundze. Dragi kolegice i kolege, ovih dana građani su nas zasipali mailovi. Dargie kolēģi, atkal mums ir ļoti daudz ēpastu, kur rakstītāji pauž domu, ka mums vajadzētu piešķirt papildiesības LGBTI personam. E, šajā ziņojumā gan nav pieprasīts kaut kāds jauns tiesības, bet ir runa par esošo tiesību aizsardzību, lai nebūtu diskriminācijas ikdienas dzīve. 25% ir izjutuši e, fizisku vardarbību, un tikai katrs desmitais ir ziņojis par šādu vardarbību policijas iestādēm, un tas ir kauns mums uzdevums. Mūsu uzdevums ir nodrošināt vienlīdzību visiem, gan skolā, gan ģimenē, gan uz ielas, un ir dažādas programmas arī izglītības jomā. Un Horvātija šai ziņā ir ar pieredzi, kas ir pozitīva. Bet eh, tomēr, darbie kolēģi, mums joprojām ir jāstrādā pie šī jautājuma, un tāpēc ir jāatbalsta šis ziņojums saskaņā ar Eiropas Savienības vērtībām. Paldies visiem, kas izteicās. Tagad došu vārdu komisāram Andoram, lūdzu. Mm, Prezident. Uh, Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, gribēju pateikties Lunačeks kundzei par šo pārdomāto ziņojumu homofobija un transfobija patiešām pārkāp cilvēku cieņu un e, nav savietojums ar Eiropas Savienības vērtībām un principiem. Komisija apzinās, ka LGBTI e, personas cieši no diskriminācijas, vardarbības, e, uzbrukumiem un atkārto, ka ir jācīnās pret diskrimināciju. Protams, komisija to var darīt savu kompetenci ietvaros, bet daudz jautājumu ir tieši dalību valstu pārziņā. Eiropas Savienībā komisija atbalsta mērtiecīgu pieeju, kas varētu nest cerētos augļus. Šiem cilvēkiem eh, ir jāpiedāvā uh, Eh, jurista palīdzība, īpašas konsultācijas arī tiem, kas ir cietuši no vardarbības, un ir jāizstrādā arī attiecīgi ceļa kārti. Mēs vērojam, kā dalība valstis īsteno likumdošanu, kas veltīta tieši LGBTI cilvēkiem. Nodarbinātības direktīva, noziegumu upuru direktīva un mēs patiešām varam uh, re, konstatēt, ka konkrēti soļi var palīdzēt šīs kopienas cilvēkiem. Ir arī vienlīdzīgas attieksmes direktīva, un mēs vēlējāmies, lai šī direktīva tiktu paplašināta, lai uh, cīņa pret diskrimināciju notiktu uh, visos līmeņos. Uh, lai cilvēks nevarētu diskriminēt viņu seksuālās orientācijas dēļ, darba vietā, izglītības iestādēs un arī sniedzot pakalpojumus. Mēs esam izveidojuši aktīvas politikas vadlīnijas, lai garantētu šo cilvēku līdztiesību. Esam strādājuši pēdējo gadu garumā ļoti aktīvi, lai cīnītos pret LGBTI uh, diskrimināciju. Tāpat e, ir arī finanšu atbalsts, kas tiek sniegts NVO, kas cīnās tieši par šo cilvēku līdztiesību Eiropā, un šis atbalsts tiks sniegts arī turpmāk. Nevienlīdzīga attieksme, e, sarežģītāka piekļuve veselības aprūpas pakalpojumiem bieži vien ir um, tādas parādības, kas ir saistīts ar šo cilvēku stigmatizāciju. Mēs vēlamies uh, iz, iestrādāt pavaugu praksi, ir izveidots vienlīdzības portāls, un mēs vēlamies, lai LGBT cilvēki varētu baudīt tādu pašu veselības aprūpi kā vispārēji, lai tas tiktu iekļauts arī Pasaules veselības organizācijas programmā. Jāsaka, ka transpersonas uh, arī ir nedrīkst diskriminēt, un arī uh, transpersonas nedrīkst uzskatīt par cilvēkiem, kam būtu kādas uh, garīgās veselības atkāpes. Mēs turpināsim cīnīties pret homofobiju un uh, vēlēsimies savu kompetenci ietveros veicināt LGBTI labāku iekļaušanu sabiedrībā visā Eiropā. Liels paldies, ka jūs! atbalstījāt komisiju šajos centienos. Un paldies arī referentē. Thank you very much, commission. Paldies priekšsēdētāji. Dāmas in... un kungi, diskusijas par Lunačekas kundzes ziņojumu ir, ir beigušās un balsošana notiks 11.30 rīt. Tagad pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir Rošfora kunga ziņojums - negodīgas komercprakses direktīvas īsenošana. Vispirms dodu vārdu referentam.